Ar eh, Eiropas, palī, Eiropas Savienības eh, atbalstu polio izskaušanai, ko ir iesniegus Linda Makavena un vēl deviņi locekļi, viņi ir eh, sasnieguši 44 pārakstu robežu, kas nozīmē, ka atbilstoši 136. reglamenta pantam tas tiks publicēts šīs dienas sēdes protokolā ar attiecīgiem parakstītāju vārdiem un tas tiks tālāk nosūtīts adresātam.